So, wir freuen uns natürlich, dass Wim van der Kamp. Mums, protams, ir prieks, ka Vims van der Kamps ir atvesaļojies un atkal ir pie mums. Sirsnīgi jūs sveicu. Es domāju, ka mēs varam sākt darbu. Sveicu jūs šodienas sanāksmē. Darbu kārtību mēs varam pieņemt, droši vien, ja neviens neiebilst. Neviens neiebilst, tad pieņemam darbu kārtību. Protokola apstiprināšana, ja nebūs nekādas uh, iebildes, tad 15. un 16. februāra protokols arī var tikt apstiprināts, tā tad tā tas ir, un tad pirmais punkts, kurā ietvaros komisija iepazīstinās ar regulu par Eiropas aviācijas drošības aģentūru jeb EASA. Jūs atcerēsieties, ka eh, komisāra Bulc pagājušā gada decembrī prezentēja aviācijas drošības paketi, mums ir iecelts referents, un tāpēc būtu piemērots tagad detalizēti pievērsties paketes detaļām. Uh, Vispirms došu vārdu Kornelijus kungam no DigiMove, 10-15 minūtes došu jums, un pēc tam mūsu referenta kungs Marinesko kungs arī par to izteiksies. Vispirms Kornelijus kungs, tagad ne Marinesko kungs. Lūdzu jums vārds Kornelijus kungs. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to be here. Paldies. Priekšsēdētājs, ar lielu prieku izklāstīšu jums komisijas priekšlikumu jaunajam komisijas, jaunai komisijas regulai civilās aviācijas drošības jomā. Un pirmkārt, apskatīsim tagad uh, pirmos attēlus. Kāpēc mēs nākam klajā ar šo priekšlikumu šobrīd? Mūsuprāt, ir vajadzīgi un noderīgi aktualizēt esošo likumdošanas ietvaru, kurš veiksmīgi ir darbojies pēdējos 10-15 gadus, lai gatavotu Eiropas aviācijas drošības regulatīvo ietvaru, ņemot vērā tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskārsimies tuvākajos 10-15 gados, lai mēs varētu turpināt nodrošināt drošu un vidēji draudzīgu gaisa transportu mūsu pasažieriem un sabiedrībai. Priekšlikums lielā mērā saskana ar komisijas prioritātēm, tas atbilst mūsu darba kārtībai attiecībā uz izaugsmes un darba vietu radīšanas veicināšanu, eh, taisnīgu iekšējo tirgu, eh, aeronautikas nozares Eh, rūpnieciskās bāzes stiprināšanu un tā kā starp, eh, aviācija ir starptautiskas biznesa, mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienības eh, kā globāla spēlētāju lomu šajā sakarā. Tie ir principi, kurus mēs esam piemērojuši pārskat laikā. Ir uh, sekojoši. Pirmkārt, mēs nevēlējāmies veidot eh, revolūciju režīmā, bet drīzāk evolūciju, un mūsu mērķis ir konsolidēt tās pozitīvās parādības, ko esam izveidojuši, piemēram, EASA funkcionēšana, kas būtu viens aspekts. Otrkārt, būtisks princips ir padarīt regulējumu proporcionālāku, vienkāršot, piemēram, koncentrējoties uz jomām, kur pastāv reāli riski, lai tos priori izceltu un lai noteikumi būtu balstīti uz rezultātiem. Vēl viens princips bija stiprināt vienotas Eiropas sistēmas izveidošanu, kas iekļautu visus spēlētājus dalībvalstu līmenī. Tāpat mēs esam mēģinājuši labāk domāt par starpēju atkarību starp politikām, drošību, vidi, e, aviācijas drošību. Mēs esam mēģinājuši iestrādāt vairāk eh, fleksibilitātes nekā pagātnē, lai mēs varētu iestrādāt vairāk elementu tirgu, tehnoloģiju, un, protams, mēs mēģinam gatavot tādu regulējumu, kas būtu maksimāli tehnoloģiski neitrāls un inovācijām draudzīgs. Pirmkārt, par labāku resursu izmantošanu viens no būtiskiem elementiem ir veidot rīku kasti kopīgai resursu izmantošanai starp nacionālajām aviācijas lēmējiestādēm savā starpā un EASA no otras puses. Izmantojot to, ko mēs devējam par Eiropas aviācijas inspektoriem, beidojot atbildīšu transferu starp šīm organizācijām, lai patiesais darbs varētu noritēt tajā organizācijā un vietā, kas ir vislabāk piemērots. Mēs esam iestrādājuši arī eh, ārkārtas eh, pāraudzības mehānismu, jo mēs zinām, ka Eiropas sistēma eh, šajā jomā ir atkarīgi no visvājākā posma, un tāpēc mums ir visaktīvāk jāstrādā tur, kur ir vērojami trūkumi, un tāpēc ir nepieciešama Eiropas atbilde, tā skaitā vajadzība pēc pārskat, pāraudzības mehānisma, eh, kur viedokļi no dalībvalstu puses var būt strīdīgi. Tāpat par labāku resursu izmantošanu runājot. Mēs vēlamies veidot krātuvi informācijai, kas ir būtiski certifikācijai un pāraudzībai. No pieredzes mēs zinām, ka informācija ir pārāk izkliedēta starp dalībvalstīm un jāsā, e un tas neveicina labu pāraudzību. Tas iekļaus nākotnē labāku ietvaru. Uh, medicīnisku datu apmaiņai, kas ir būtisks jautājums atceroties Džermanvings eh, katastrofu pirms gada. Tāpat arī eh, privāto struktūra izmantošana, kas būtu kvalificēts izmantošana nozīmīga, un mēs tādā veidā varētu labāk un precīzāk ietvaru veidot šīm privātajām struktūrām. Tāpat arī mēs vairāk esam domājuši par lēmēju iestāžu prasībām, dalību valstīs eh, un jāsaprasībām un pamatnoteikumiem attiecībā uz inspektoru kvalifikāciju, kuriem ir jābūt viscaur Eiropas Savienībā vienādā līmenī un jāspēj piemērot vienādas noteikumus vienādā veidā. Tāpat arī mēs esam mēģinājuši padarīt noteikumus proporcionālākus un veidot caurskatāmu ietvaru izņēmumiem un ārkārtas pasākumiem, kas nebūtu pārāk smagnēji to ieviešanā. Un tāpat svarīgi e, aviācijā ir apzināt, kas notiek IKO, mēs mēģinām pieturēties pie zelta likumiem, Un, lai mēs varētu kā Eiropa veiksmīgāk un produktīvāk strādāt ikau ietvaros, mēs esam izveidojuši ekspertu tīkloģumu, kas sadarbojas globālajā fórumā un arī informācijas krātuvi par notiekumu atšķirībām starp mums Eiropā un ikau. Par elastīgas un uz rezultātiem sniegtas sistēmas. Principiem runājot, mēs esam ieviesuši jaunus skaidrus principus riska izvērtēšanai, lai varētu attīstīt noteikumus, kas ir balstīti uz sniegumu. Noteikumi koncentrējas uz tām jomām, kurās mūsu prāts varētu pastāvēt vislielākais risks drošība komerciālā gaisa transportā, citiem vārdiem sakot, lidojumos, kuros mēs eh, dodamies ikdienā. Tāpat eh, mēs esam sagatavojuši iespējas eh, līdzsabiedrībām apliecināt, ka tās ņem vērā šos noteikumus, esam izveidojuši atbilstības certifikāciju, esam vienkāršojuši vairākas definīcijas, dažādas Eh, operāciju un lidaprātu klases ir vienkāršotas, tāpat arī līzinga noteikumi ir vienkāršoti. Mēs esam iekļāvuši vēl citus eh, fleksibilitātes veidus, eh, optin principa veidā, piemēram, izmantošanai civilos lidaparātus, militāros um, militārās aktivitātēs, tāpat eh, jautājumi, kas attiecas uz mazajiem lidaparātiem, kas ir pagaidām izslēgti no noteikumiem, bet eh, būtu noderīgi arī tiem saņemt jāsa certifikātu. Mēs esam šajā tekstā transponējuši IKO prasības par drošības menedžmentu, tā ir nesenām notikuma attīstība IKO ietvaros. Mēs esam uh, E, formalizējuši Eiropas aviācijas drošības plānu, tas ir mūsu politikas būtisks elements, un mēs esam arī mēģinājuši uzlabot teksta struktūru un ieviest standartizētāku terminoloģiju. Vairāki jautājumi laika gaitā ir vai nu attīstījušies, vai arī mēs esam pamanījuši, ka tie ir nepietiekami skārti esošajos noteikumos. Tāpēc mēs stiprinām to veidu, kā nākotnē mēs varēsim risināt savstarpējas atkarības starp drošības noteikumiem, lidaparātu regulējošiem noteikumiem un citām jomām aviācijā tādām kā drošības un vides noteikumi. Mēs esam skaidrāk norādījuši, ka kiberdrošība ir daļa no šīs juridiskās bāzes. Mēs atsaucamies uz Um, labāku sadarbību ar uh, likumdošanu ķīmisko vielu sakarā un plaisa, ko mēs pamanījām gadu gaitā starp uh, virzemes operāciju menedžmentu ir jāmazina, un tāpēc mēs aicinām iekļaut virzemes operācijas šajos noteikumos. Vides prasības eh, aeronautiskiem produktiem attiecībā uz troksni emisijām jau ir iekļauti, tie bija iepriekšējā regulējumā, un mēs esam tos iekļāvuši lidaparāta apstiprināšanas procesa projektā un esam paredzējuši vidas certificējumu. Un visbeidzot, tā plaisa, kas pastāvēja mūsu noteikumos, kur nevarēja tikt paredzēta pirms desmit gadiem, ir e, bez pilotā lidaprātu parādīšanās. Un šajā sakarā mēs esam iekļāvuši pantu un e, pielikumu ar procedūrām attiecībā uz šādu lidaparātu izmantošanu Eiropā mūsu priekšlikums ir atcelt iepriekšējo uh, ierobežojumu, kā 100, līdz 150 kg svaram bezpilota lidaparāti netiek iekļauts šajā regulējumā, un mūsu doma ir tā, ka ir jāizvērtē uh, šie noteikumi proporcionāli riskam. Protams, nevar būt vien un tie paši noteikumi maziem droniem un lieliem bezpilota lidaparātiem, kas lido augstu debesīs starp pasažieru lidmašīnām. Šis ir jauns papildinājums, un mēs varēsim pie tā atgriezties detalizētākā veidā. Tāpat mēs esam mēģinājuši uzlabot vairākus aspektus ESA pārvaldībā Jūs zināsit, ka ja aģentūras veidošanas juridiskā bāze šeit ir iekļaut vairākas tekstas izmaiņas attiecas uz kopīgu pieju, balstoties uz padomas parlamentu komisijas paziņojumu par to, kā ir jāveido centralizētas aģentūras un kā tām ir jādarbojas. Mēs esam ieviesuši izpildu padomes darbības mehānismu, esam paredzējuši jaunus ienākumu veidus, grantus no attīstības palīdzības budžeta, ko EASA var izmantot, lai, piemēram, atbalstītu un palīdzētu drošības līmeņu uzlabošanai Afrikā un citur. Tāpat arī ir paredzētas iespējas veidot citus ienākumus. Protams, mums būs nepieciešams atbalsts no dalībvalstīm, e, tāpat no Eirokontrola, lai pārlidojuma ieņēmumi varētu tikt izmantoti. Mēs esam iekļāvuši vairākus rādītājus, vai, vai precīzāk sakot, vajadzību izveidot šādus rādītājus jāsas sakarā, lai izvērtētu tās darba slodzi, efektivitāti, iespējas palielināt elastību personāla skaitā un to nozari jau pieprasa ilgu laiku, lai varētu saskaņot personāla apjomu ar esošo situāciju tirgū. Tāpat arī mēs piedāvājam vairāk izmantot ESA pieredzi vai dot iespēju komisijai lūgt EASA sniegt savu tehnisko nozaru tādās jomās kā drošība, vidē, apmācība vai vienoto debesu principu ieviešana. Un visbeidzot, e, attēls par bezpilota lidaprātiem, kas atspoguļo mūsu prāta esošo starpību starp pagātni nākotni ar jaunajiem noteikumiem un pielietojumiem, kuri kļūs iespējami tad, kad bezpilota lidaprāti varēs brīvāk lidot mūsu gaisa telpā. Kā jau es sacīju, mūsu priekšlikums ir visas dronus iekļaut vienotā regulējumā, noteikt kopīgas noteikums, kas ir balstīti un proporcionāli riskam un ir koncentrēti uz operatīvo risku, ne tikai dronu lielumu, bet arī tā izmantošanas mērķi, jo ir Eh, atšķirība, vai eh, drons tiek izmantots Briseles centrā vai Zviedrijas ziemeļos. Tāpat arī mēs skaidri vēlamies nodalīt noteikumus eh, par droniem EASA un Nacionālo lēmē iestāžu izpratnē vairākas procedūras šeit būs jākoriģē, jo mēs runājam par ārkārtīgi plašu uh, lietotāju apjomu, kur daudzi nav uh, lietas kursā par aviācijas noteikumiem. Tāpat arī dalībvalstīm būs jānodrošina labāki rīki ieviešanai, lai varētu nākotnē risināt situācijas ar droniem, kuri pārlido zonas, kuras nav paredzētas pārlidošanai. Tie ir daži ieskicējumi attiecībā uz bezpilotu lidaparātiem un priekšsēdētāju to es arī savus ievadvārdus būšu izteicis. Paldies! Aha, Emma Vanesko ir tas vārds. Marinesko kungs, lūdzu, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par prezentāciju. Ir skaidrs, ka šī regula ir ļoti svarīga, un mēs to gaidījām, diemžēl. Um, ir tagad uh, problēmas padomē, bet šī regula, manuprāt, ir līdzsvarota, un tā ir ļoti nepieciešama šai nozarei. Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, kāpēc komisija atteicās no Eiropas aviācijas aģentūras nosaukuma par eh, bezpilota lidaparātiem. Tas man ir vissvarīgākais jautājums šajā ziņojumā, jo tā ir liela atbildība, manuprāt. Un bezpilota lidaparāti, tas jau ir lielākais izaicinājums Eiropas nākotnē, jo uh, tur var darīt jebko un visu, un tā ir tehnoloģija, pār kur mēs esam zaudējuši kontroli, jo šie lidapmarāti jau ir pieejami visur, pat uh, vienkāršā rotaļlietu veikalā, līdz ar to problēmu būs daudz. EASA uh, strādā pie drošības aviācijā, bet tā pašā laikā tas ir lidojošs objekts, un mums ir jābūt striktākiem noteikumiem, uh, un lielākai skaidrībai attiecībā uz šiem noteikumiem šajā regulā. Jā, tas tiks darīts ar deleģētiem tiesību aktiem, bet es domāju, ka svarīgākie principi ir jāiekļauj regulā. Šeit ir daži nosacījumi par reģistrāciju, lai aizliegtu uh, lidot zināmās uh, vietās, bet mums ir jāizsakās skaidrāk un eh, varbūt detalizētāk, un es gribētu uzklausīt atbildēji eh, detalizētāko informāciju par to. Runājot par um, maksām un soda maksām, tur ir 2 līdz 2,5%. Es gribētu uzzināt, kā eh, komisija nonāca pie šī skaitļa, jo ja mēs runājam par uzņēmumu ar 50 miljārdiem, piemēram, par Airbus, tad viņiem ir jāmaksā 2,5% no Airbus apgrozījuma, manuprāt, būs ļoti interesanta situācija tad, pat ja viņi būs pieļāvuši milzīgas kļūdas. Drošība. Kā EASAS iesaiste drošībā to ietekmēs, jo īpaši kiberdrošībā. Tātad, kāds šeit ir nolūks? Un starptautiskā sadarbība, manuprāt, ir ļoti svarīga, bet es ceru, ka EASA vēlas panākt arī apusējību, piemēram, attiecībā uz certifikācijas aktivitātēm. Tas ir ļoti svarīgi šai nozarei. Uh, Tas samazinās izmaksas un tas varētu samazināt arī birokrātiju un novērst citas problēmas. Tas arī viss šiem brīdim. Paldies! Lielas paldies! Un nākamā Gabriela Preisa. Jā, Sienaga. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par šo prezentāciju. Uh, Es atzinīgi vērtēju to, ka mums jau agrīnā posmā ir iespēja diskutēt par šo ļoti svarīgu jautājumu, un šeit tiešām mēs ieliekam pamatus uh, aviācijas nākotnē, un tādējādi arī radīsim iespēju radīt darba vietas. Ir atzīts, ka EASA kopš dibināšanas ir veikusi ļoti labu darbu drošības jomā, bet daudzi, daudzi interešu pārstāvji E, apšāba, vai e, tam būtu jānotiek arī drošuma jomā. Eiropas Savienībā e, drošības apdraudējums šobrīd ir pieauguši un ļoti liels aviācijas jomā, tātad ir jāatrod konsens, kuru visi var atbalstīt. Šajā jomā tomēr es redzu nevienprātības starp komisiju un EAS no vienas puses un uh, Uh, dalībvalstīm un lidostām, un otras puses par to, cik uh, tālajošam ir jābūt jāsa pilnvarām. Par piemēru varētu uh, saukt, piemēram, nosaukt pārlidojumus konflikt zonām. Šeit EASA loma var tikt īstenot tikai tad, ja ir drošības informācija dalībvalstīm, bet es neredzu šeit pietiekam gatavību šādu informāciju sniegt. Uh, Un mēs visi esam taču viensprāts, ka pārobežu jomā, tādā kā ir aviācija, mums ir pēc iespējas jārod kopīgi risinājumi, un tomēr ir saprātīgi jāsadala uzdevumi, un nedrīkst jau labi pastāvošas darbojošās struktūras dublēt. Priekšlikumā dažkārt ir tādi formulējumi kā sadarbība un pasākumi, tos konkrēti neprecizējot. Uh, kāda tad būs katra kompetence nākotnē. Un tāpēc es gribētu aicināt komisiju eh, minēt, kā tā šeit, eh, kāda būs tās nostāja. Un runājot par vīdi un certifikāciju, tur ir dažādi priekšlikumi, daudzi ir saprātīgi. Es ceru, ka arī šeit mēs diskusijās parlamentā varam kaut ko vēl panākt sociālo standartu ziņā. Uh, kopīgi standarti eh, varētu tikt iekļauti jāsa kompetencēs. Un eh, eh, tagad rodas jautājums, protams, kāda kapacitāte tad jāsai ir paredzēta. Es gribētu šeit uzsvērt, ka ņemot vērā straujā attīstību un izmaiņas aviācijā un ka ASV ir jauni uzdevumi, nedrīkst būt budžeta samazinājumi viņiem un līdz ar to budžeta elastība ir ļoti nepieciešama, un ja Eiropas Savienība nevēlas sev pat kaitēt, tad nevajadzētu šeit taupīt. Bet vai pietiekams šāds modelis un vai EASA spēs savus uzdevumus pildīt, tāds ir jautājums. Vai šeit ir alternatīvas tādam ilgtspējīgam finansējumam? Un visbeidzot jautājums par EASA startautisko lomu. Es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka Eiropas Savienība kā vadošais spēks um, starptautiskā mērogā aviācijā, ka mums ir vajadzīga EASA aģentūra. Un, uh, Mēs esam kopīgi daudz sasnieguši aviācijas drošības jomā un mums vajadzētu to pārstāvēt arī pasaulē. Uh, un es domāju, ka mums ir eh, mūsu drošības un vidas standarti jāeksportē, lai tādējādi palīdzētu arī citiem reģioniem, kas vēlas eh, padarīt drošāku aviācijas jomu. Mums vajadzētu palīdzēt ASAI ar vajadzīgiem līdzekļiem, bet šeit nav runa tikai par naudu, šeit galvenokārt ir vajadzīga politiskā, politiskais atbalsts, un mums vajadzētu palīdzēt eh, ASAI panākt arī attiecīgu pārstāvniecību starptautiskajās struktūrās. Uh, šeit eh, man interesētu, eh, kādas būs personāla un naudas vajadzības jāsai, lai pildītu savu lomu. Paldies tagad Pēters un Dālens. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, kā politiskā grupa mēs vēl rūpīgi izpētīsim šos priekšlikumus. Piekrītu, ka kā jau teica referents, eh, ka situācija ar bezpilotu lidmašīnām ir svarīgākais jautājums. Tas var radīt eh, lielu risku civilajā aviācijā. Es jau esmu eh, piedzīvojis, ka Francijā nolaižoties lidmaš, lidostā mēs gandrīz sadūrāmies ar bezpilotu lidmašīnu. Uh, Un tas ir galvenais jautājums, vai šeit ir nodrošināta drošība un konkrēts jautājums komisijai, kas arī bieži tiek uzdots, bet kāda ir, uh, kādas ir attiecības starp EASA un nacionālajām aviācijas pārvaldēm? jo ir taču tā, ka aizvien vairāk uh, kompetences tiek uzticēts EASA aģentūrai un nacionālās atbildīgās iestādes uh, Uh, šīs pilnvaras nodod un uh, vairs par daudz ko nav atbildīgas. Kaut gan uh, inspektoru kvalitāte dalībvalstīs ir ļoti laba, to es zinu pats no savas pieredzes. Tātad jautājums ir, kādas būs vienošanās starp EASU un nacionālajām aviācijas uh, pārvaldēm. Paldies! Paldies, Matēs Farminterbergs. Paldies, priekšsēdētāji! tika jau teikts, ka bezpilota lidmašīnas ir ļoti aktuāls temats, un tas tiek arī uh, pieminēts šajā priekšlikumā, un tad man ir jautājums komisijai. Gribētu, lai jūs precizējat, šeit pielikumā numur 9 ir runa par uh, personām, kuras uh, vada šīs bezpilota lidmašīnas bet vai komisija ar deleģētiem tiesību aktiem vēlas rūpēties par to, lai eh, galu galā būtu vienots apmācības līmenis visiem, kas apkalpo šos lidaparātus, vai eh, nākotnē ir paredzēts eh, tāds kā vienots darba tirgus šajā jomā, lai nebūtu sadrumstalotība, lai būtu vienoti standarti šiem tā sauktiem drone operators jeb bezpilota lidmašīnu vadītājiem, vai šeit komisija gatavojas ieviest dodētos tiesību aktus. Un tika pieminēta arī eh, konflikt zonu eh, pārlidošana. Tas ir interesants jautājums gan Nīderlandē, gan arī citām valstīm. Mm, pēc šīs MH17 avārijas tika aicināts EASA eh, aizsniegt svarīgāku lomu un Eiropas izlūk dienestiem vajadzēja sniegt informāciju, kuru EASai vajadzētu e, analizēt un izteikt, e, izteikt ieteikums vai pat pieņemt pasākums, lai nebūtu šādu godījumu atkārtošanās. Kāpēc komisija šajā priekšlikumā vairs par to nerunā? Kādas tur ir diskusijas un pārdomas vai tiek daudz runāts par, e, tātad tiek daudz runāts par drošību, bet šeit nav nekāda izstrādāt priekšlikuma. Paldies. Tagad uh, Maija Kilinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle. Paldies priekšstādātāji, paldies komisijai par šo priekšlikumu. Es pieņemu, ka svarīgākais pamats uh, visam ir drošība un uh, spēja darboties. Vienalga, no kurienes ir līdmašīna bezpilota lidmašīnas ir tikai viens piemērs. Tur ir eh, tiešām būtisks inovācijas, bet svarīgs jautājums komisijai būtu, vai mēs eh, ar visiem šiem jaunajiem produktiem, jaunajām inovācijām, vai mēs esam uzdevuma augstumos, vai mēs to visu vispār spējam kontrolēt, vai politiķi um, neatpaliek no šīs straujās attīstības, kas notiek šajā sistēmā. Uh, EASA resursi, vai tie ir pietiekami, lai veiktu uh, vajadzīgos uzdevumus, un kādi tad ir laika grafiki uzņēmumi ļoti ātri strādā pie certifikācijas, kāda ir situācija ar kontroli, vai tiek izstrādāti uh, standartizācijas procesi, vai ir sadarbība ar uh, ASV un Kanādu un citām pasaules valstīm, kāda EASA nākotne būs, e, kāda tai būs loma šīs pārmaiņas ņemot vērā. Mūsu politiskā sistēma bieži vien ir par lēnu, un tā pašā laikā ir nepieciešams strādāt uh, ātri un uh, gudri. Tagad Karime Delī lūdzu. Merci, euh, monsieur le Président. Paldies, priekšsādātājiem. Komisija mums sniedz informāciju un pasvītro, ka gaisa satiksme līdz 20. gadam pieaugs par 50%. No šejienes divi būtiski jautājumi. Pirmais, vai mūsu esošie drošības noteikumi ir piemēroti tādam sprādzienam? E, un šī jauna aģentūra, tā ir jānodrošina. Ja drošības notiekumi uz tuvākiem desmit gadiem, bet vai mēs šajos klimata apstākļos varam palielināt izmešu apjomu par 50%? Manuprāt, atbildi ir skaidri nē. Turklāt aviācijas nozara ārkārtīgi ir ārkārtīgi liela emisiju ražotāja kopumā aviācijas izmeši gada laikā atbilst Vācijas uh, ģenerētajiem izmešiem. Un e, tālāk jūs runājat par vides sadaļu. Tā būtu sadaļa, kas tiks, pie kuras tiks vairāk strādāts. Jūs par cīkāk neko par to nepateicāt. Es gribētu zināt, vai būs patiesam. Um, koordinācijas nozaru jūsu organigrammā, kas nodarbosies ar koordināciju sadarbībā ar Eirokontrolu. Tāds pirmais jautājums, otrais jautājums, manuprāt, būtisks eh, vides jomā ir, vai jūs domājat par standartiem tehnoloģiskajām eh, inovācijām, alternatīvām degvielām, vai jūs jau esat domājuši par um, e, aviācijas degvielas patēriņu, vai jūs e, nesat iecerējuši jaunus tarifikācijas noteikumus aviācijas degvielai? Manuprāt, šie ir būtiski jautājumi. Vēl viens svarīgs jautājums, manuprāt, ir tāds, ka EASai labāk ir jāgarantē tas, lai dalība valstis e, vairāk sekotu e, pilotu psiholoģiskai un veselības stāvoklim. Mums, e, piemēram, Džermanvings katastrofas sakarā par šo jautājumu bija pilnīgs klusums. Tāpat vēl viens jautājums attiecas uz gaisa kvalitāti lidmašīnas salonā un pilotu nogurumu. Es domāju, ka tam ir jābūt vienam no EASA darbības virzieniem. Un vēl viens jautājums, kā jūs atrisināsiet interešu konfliktu? jaunajā misijā, ko devējusi par EASA. Danke sehr, jetzt. Paldies, tagad Ines Ajāra Sendera. Sí, uh, gracias, presidente. Sí, en prim... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties par uh, interesanto izklāstu, ko sniedz aģentūras atbildīgais. Un viens no man interesējošiem aspektiem ir, cik tālu Sociālā daļa, kas ir saistām ar um, drošību, tiks skatīta no es sapuses ne tikai tāpēc, kā ir uh, bijis šis nelaimīgais Džermanvings katastrofas gadījums, par kuru mēs esam saņēmuši tagad vairāk datu, kuries tiek atklāts, ka cilvēku faktors vēl aizvien ir fundamentāls. Un tad, kad mēs runājam par droniem, eh, tur, protams, nav cilvēki, bet aiz katra drona eh, stāv cilvēks, un taiskaitā tas attiecas uz militāriem droniem, un turklāt karavīri ir vēl vairāk pakļauti eh, psiholoģiskiem stresam. Šeit ir visur cilvēcīgais faktors, un pilotu un apkalpes sakarā es gribētu zināt, kādi, kādā veidā konkrētāk šis aspekts tiks risināts ar ekonomisko spiedienu, ar lidojumu stundām, ar licencēm. Situācija, kas ir um, nožēlojama, lai neteiktu trešās pasaules līmenī, jo turklāt uh, situācija vēl pasliktinās. Un es gribētu zināt, kādā veidā aģentūra šos jautājumus risinās sociālās uh, drošības jautājumi. Pilnīgi piekrītu sacītajiem par aviācijas eh, inspektoru kopīgu izmantošanu un tāpat arī jautājumam par kiberdrošību, jo katru reizi ziņās mēs lasām par eh, sarežģītākiem un sofisticētākiem aparātiem un tā neaizsargātā daļa ir mm, smalka elektronika un tāpēc šeit ir svarīgi aspekti. Tāpat es gribētu uzdot jautājumu par ekspertu tīklu. Kāds, kāda ietekme tam būs pamataspektos, to starp um, biodegvielu izmantošana, kas ir būtiska aprits ekonomikā, no otras puses, kādā veidā varētu IKO izlab, uzlabot nākotnes um, lidmašīnu demontāžu. Jautājumu, kas daļēji šobrīd ir atrisināts, bet kas mainās rīču ietvaros. Un tālāk jautājums par mītnes vietu. Šis um, jautājums um, ir sarežģīts un EASA varētu noskaidrot savu situāciju ar mītnes vietu ķelnē. Paldies, nākamais Vims van de Kamps. Paldies priekšēdētājiem. Ar ESA un jauno ESA regulu, manuprāt, mēs uh, esam ieguvuši tādu kā jaunu dimantu Eiropas uh, aviācijas politikā. Varbūt, ka mans jautājums būs drusku neparasts. Mans jautājums attiecas uz budžetu, EASA budžetu. Mēs uh, uzticam aģentūrai daudz jaunus uzdevumus. Kornelis kungs bija ļoti pieklājīgs savā prezentācijā. un uh, viņš nerunāja, nepieminēja neko par sadaļu pārvaldība un uh, maksām un maksu pozīcijām. Gribētu pajautāt, kāda ir situācija ar budžetu, tīpaši, ja saveicina EASA ar uh, eh, FAA ar budžetu, jo amerikāņi ir tādi kā milzis un mēs esam tādi kā punduris. Jā, protams, Šeit var runāt pat par Dāvidu un Goliātu. Nu jā, protams, kā EASAS pētniecības uh, budžets ir ļoti ierobežots, un ja mēs vēl uzliekam uh, EASA jaunus pienākumus, tad es labprāt gribētu uzzināt, uh, kādā proporcijā šie jaunie uzdevumi saskatām mēs redzam ar budžetu. Paldies tā Lūsija Andersona. Paldies priekšsēdētāji. Tikai daži punkti. Pirmkārt. Esmu nobažījušies, kad eh, eh, lasīju jauno ietekmes novērtējumu un eh, šo pēdējo variantu, jo komisija nav pievēršies pietiekam uzmanību nodarbinātājiem aviācijas rūpniecībā un pilotiem. Šeit ir samazinātas edukācijas prasību līmenis. Un mums nav pietiekami daudz informācija par šo situāciju. Es domāju, ka tas ir uh, ļoti tāds uh, būtisks, uh, būtiska joma drošības uh, nozīmē. Un uh, šeit uh, ir jāraugās par to, kā drīzāk palielināt, piemēram, vidas standārtus. Un uh, tas ir arī parlamentam svarīgs jautājums, un labprāt, vairāk kaut ko par to uzzinātu. Un uh, tāpat arī par jautājumu par uh, darba ņēmējiem un viņu situāciju lai nodrošinātu labu, labus darba apstākļus, labu apmācību, lai mēs varētu būt droši, ka tas eh, jaunā regula neatstās šajā nozīmē negatīvu ietekme uz drošības jautājumu, un, manuprāt, šis projekts eh, nepietiekam ņem vērā pietiekam šos punktus. Paldies! Paldies! Geziena Maisnera. Jā, vielen dank! Jā, paldies! Principā man ir īsi jautājums tikai komisijai. Arī runa par drošību. Es varu šeit atsaukties mūsu ēnu referente Matēs van Ritenburgu. Viņš arī jau pieminēja drošības jautājumus par bezpilotu lidmašīnām. Man ir vairāk šeit cits jautājums, labprāt vienmēr to pieminu. Runa ir par ADSP lielajām mašīnām, lieliem lidmašīnām ir eh, tāda sistēma, ka, ka tās automātiski var eh, aprēķināt un atpazīt eh, distanci vienai no otras. Un tad kabīnēs tam ir papildus detaļas uh, iemontētas kabīnē, un tas ļoti lieliski, un tur faktiski nemaz nav vajadzīga kontrola no zemes, bet mazajām lidmašīnām nav šādas dārgas ierīces, tām ir citas sistēmas, un cik esmu dzirdējusi, tur ir eh, atšķirīgas frekvences, kādā notiek raidīšana, un manuprāt, tas ir kaut kas, kas varētu izraidīt uh, drošies problēmas. Pirms uh, dažiem mēnešiem bija sadursme Āfrikā starp lielo lidmašīnu un mazu privātu lidmašīnu, es nezinu, vai tas bija iemesls, bet es neko regulāri neatrādu, kas attiec uz šo jautājumu. Un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināt, ka, protams, ka inovācijas būtu nodrošināts ar eh, jaunām drošības sistēma, kas vienu otru atpazīst, bet vienlaikus, lai tiktu nodrošināts, ka, lai viss, kas lido pa gaisu, gan liels, gan mazs, lai viss raidītu vienā frekvencē, kur varētu redzēt, eh, kurš kur lido. Manuprāt, eh, drošība tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Paldies. Tagad Jens Nilsens. Tāks vēl ir rūpēna. Paldies, priekšsēdētāji. man rodas bija divi jautājumi, bet man tagad palika vēl tikai viens jautājums, jo daži no kolēģiem šo jautājumu jau pieminēja. Runa ir par eh, personāla pieņemšanas eh, noteikumiem aviācijā. Otrais jautājums attiecas uz tādu vispārīgāku aspektu. Runa ir par to, ka EASAS mandātu ir eh, vēlme padarīt stiprāku, spēcīgāku. Ir arvien vairāk uh, jautājumu, pa ko cilvēki Eiropā ir nobažījušies. Arī eiro skeptiķi saka, ka tas ir tāds, eh, tāda institūcija, kas ir pāri valstīm un tā, tā rūpēs par drošību aviācijā. Tas nozīmē, ka ASV vajadzīgs ļoti spēcīgs mandāts. Ja mēs, piemēram, ņemam šeit eh, par piemēru Zviedriju un Igauniju, tas ir divas Eiropas Savienības dalība valstis. Un, eh, ja mēs paraugāmies, ka Zviedrijā tiek eh, dots pasūtījums kādai aviokompānijai un notiek kāds negadījums. Tad Zviedrijas uh, iestādes saka, jā, mēs kontrolēsim šo lidmašīnu, veiksim izmeklēšanu un nepieciešams izteiksim aizliegumu. Lidojuma aizliegumu, bet iestāde, kas to konstatē, nevar pieņemt lēmumu, jo Piemēram, šī lidmašīna ir no Igaunijas. Tātad Zviedrija viena pati nevar pieņemt lēmumu. Šādā situācijā vajadzētu būt iespējai pateikt, ka ir divas iestādes, kas varbūt eh, izdara divas dažādas secinājumus, un tāda varbūt ir vajadzīgs šis, šī iestāde, kas ir pāri, abām iestādēm pieņem lēmumu. Tā var būt EASA, Tas varētu būt tāds spēcīgs mandāts, ko es vēlētu EASE, lai tā var pieņemt lēmumu. Un es labprāt zinātu, vai jūsu regula paredz šādu iespēju, ka EASE varētu iejaukties. Paldies, Čekie Fosteri. Yes, thank you, Chairman. Uh, apology. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos. Par kavēšanos mūsu referentam tas ir streiku dēļ. Es tāpēc nedzirdēju prezentāciju sākumu. Tomēr man šķiet, ka esmu vienīgā no klātesošajiem, kas ir strādājusi pie ESA regulējuma un certifikācijas dokumentiem, tā skaitā ir busam 380, un šīs jomas tiek skatītas ļoti labi, tas ir regulā, eh, regulējuma ietvaros, un manuprāt ir īsais laiks risināt jautājumus, kā zīt uz priekšu. ESA ir, manuprāt, paveikusi ļoti lielu darbu. Un atsevišķas lietas es gribētu norādīt. Es gribētu lielāku skaidrību par budžetu, mēs neveidosim eh, amerikāņu veidu sistēmu, bet mums ir jādomā par to, kā nodrošināt 75% ienākumu nodrošinājumu no mm, paredzētajiem avotiem un 25% no Eiropas Savienības puses, lai varat nodrošināt uzņēmumu veiksmīgu darbību. Par citiem jautājumiem, par droniem runājot. Es gribētu dzirdēt, kā sadarbība šajā jomā arī asanotiks. Un es domāju arī, ka mums ir pie šiem jautājumiem nopietni jāstrādā. Tālāk par vidi un nodarbinātību un komentāriem. Mēs apzināmies, kāda ir Eh, aģentūras darbības joma, bet ir tādi jautājumi kā lidojuma laika ierobežojumi. Tie ir stingri ir regulēti, tiem seko nacionālās civilās aviācijas aģentūras, un ja ir problēmas starp līdzsabiedrībām un darbiniekiem, es gribētu, lai šeit iestātos arotbiedrības un nacionālās aviācijas eh, lēmējas tādas risināt šos jautājumus. Es nesmu uh, e, dzirdējusi nekādus sūdzības pēc FTL ieviešanas. Tālāk par IKAU noteikumiem un atbilstību. Vairākas lietas, ko es redzēju attiecībā uz Eiropas noteikumiem un starptautisko kompetenci, piemēram, par troksni runājot Mums ir jāatbilst tikau noteikumiem, mums rūpīgi jāseko, lai mēs nenāktu klajā ar uh, Eiropas noteikumiem, kas iz, pēc tam izrādās neatbilstīgi 16. pielikumam. IKO loma ir ārkārtīgi nozīmīga, un es domāju, ka tā ir attiecīgi atspoguļo. Šobrīd no manas puses tas ir viss un pilnīgi noteikti šos jautājumus mēs varēsim apspriest detalizētāk. Paldies komisija par izklāstu. Jā, un vēl bija viens punkts par drošību, jo pasauli ir mainījusies kopš 11. Eh, eh, septembra un komisija eh, šos jautājumus sāk risināt ar mūsu atbalstu Un visi šie jautājumi un kā tiek risināt lidos drošība attīstās, bet es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par to eh, starp Nacionālajām aviācijas aģentūrām. Mēs sakā šie jautājumi tiks risināti. Paldies, tagad izmērs etuks. Paldies, priekšādātāji, kolēģis un kolēģi. Ļoti daudz, kas jau tika pieminēts. Es arī vēlreiz vēlētos Eiropas komisiju pajautātāji tādu ļoti vispārīgu strateģisku jautājumu. Tas, ka bezpilota lidmašīnas un kompetences paplašināšana ēsas paplašināšana ir, ir svarīga, par to neviens nestriedas, bet ja mēs runājam par Eiropas aviācijas stratēģiju, mans jautājums būtu, vai varbūt būtu bijis eh, labi, ja Eiropas komisija ar tādām lielākām ambīcijām būtu ķerusies klāt pie šīs lietas. Piemēram, tad, ja mēs eh, runājam par eh, dalībvalstu atšķirīgām nodā politikām, vai arī Eiropas Savienībā ir atšķirīgi eh, darba laika, darbības laika, un tad varbūt iznāk dažādi rezultāti Eiropā. Ja mēs paraukamies, ja Eiropas Savienība attiecībā uz trešajām valstīm ievieš daudz ierobežojumu politiku, tad es būtu vēlējies, es kā sociāldemokrāts vēlētos, lai šo jautājumu mēs palūkotos vēlreiz no Eiropas perspektīvas. Un šķiet, ka šajā paketē trūkst vēl kaut kas. Mums nav faktiski tāda Eiropas aviācijas infrastruktūras politika. Tas notiek galvenokārt reģionālā un, ja vispār notiek, tad dalībās līmenī, bet ne Eiropas līmenī. Tātad kādā virzienā mēs infrastruktūras ziņā nākamajos desmit gados virzīsimies, ko mēs vēlēsimies sasniegt? Tas ir pirmais jautājums, kādēļ Eiropas komisija nav uzdrošināsies eh, ķerties klāt šai, šim karstajai eh, un jūtīgajai lietai. Un, eh, ja tās ir tādās kompetences, tad es gribētu arī pajautāt vēl vienu jautājumu. Ja mēs runājam par kompetenci paprasināšanu ESAI, mani interesētu, kā Eiropas komisija uh, vērtē to, ka EASA drošības un vidas sektorā saņem papildus kompetences, jo pašlaik tas notiek dažādos līmeņos, dalībvalstu, reģionālos līmeņos ļoti atšķirīgi, un man interesē, vai Eiropas komisija varētu iedomāties paplašināt EASAS kompetences šajā virzienā. Jā, paldies. Varbūt vēl viens komentārs par dalībvalstu kompetencēm. Mēs Vācijā būtu priecīgi, ja būtu dalībvalstu kompetence aviācijas eh, jautājumā mums ir 16 federālās eh, dalību valstis, u, eh, valstis un eh, mēs būtu priecīgi būt kopīga. Tātad Eiropas ideja ir ļoti laba lieta, bet vispirms vajadzētu savā valstī pastrādāt pie tā, lai valstī mums būtu, piemēram, nacionāla kompetence, kas mums ir dzelzceļā, kas ir sauszemes transportā, ceļu transportā, bet nav avi aviācijā. Tur ir sešas uh, ministrijas atbildīgas papildus vēl arī federāliem zemēm Vācijā, un, protams, tas būtu pareizi, ja būtu Eiropas dimensija. Tad bija daudzi jautājumi, protams, eh, mēs par jūsu priekšlikumu prezentāciju šeit priecājamies, un tagad jums ir iespēja atbildēt uz jautājumu, ko nevis kungs, tā jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Tiešām ļoti daudz jautājumu tika pieminēti, un tas mūs, protams, iepriecina, jo redzam, ka šis priekšlikums jūs interesē, un tas jau ir daudz sološi turpmākajām diskusijām, kas mums ar jums būs. Un mēs ar prieku tās gaidām. Marnesko kungs, um, paldies jums uh, par jūs teikto, apsveicu jūs ar to, ka esat iecelts par referentu, ar prieku ar jums sadarbosimies par tiem punktiem, kurus jūs uzsvērāt, Marnesko kungs. Pirmkārt, EASA nosaukums Manuprāt, eh, labākais arguments to saglabāt ir tas, ka tas jau ir pazīstams visā pasaulē. Un parasti, ja ir labs zīmols, tad to parasti nemaina. Un tāpēc mēs neredzējām iemeslu mainīt aģentūras nosaukumu. Jūs pieminējāt bezpilotu lidmašīnas, eh, lidaparātus, citi arī tos minēja, pie tā atgriezīšos. Eh, tagad par soda naudām ir eh, procenti regulās, regulā, kas nosaka maksimālo apjomu, to mēs neesam mainījuši. Jau tagadējā regulā ir šādi skaitļi, un ir svarīgi uzsvērt, ka tie ir tādi pasākumi, kas tiek eh, paredzēti izmantot tikai pēd, kā pēdējā iespēja, un tie nekad nav izmantoti. Ir dažādi citi veidi, kā nodrošināt eh, noteikumu ievērošanu. Un ja ir šāds strikts uh, uh, sots paredzēts kā galīgais līdzeklis, tad tas uh, darbojas atturoši. Startautiskā sadarbība. Marinesko kungs arī to pieminēja. Un tika pieminēta arī uh, savstarpīguma necieciešamības starp EAS un ASV. Un tur jau panācām zināmu progresu. Pirms divām nedēļām bija uh, valdes līmeņa sanāksme. Un uh, mēs panācām vienošanos, ka attiecībā uz maziem produktiem vairs nebūs nepieciešams produktus certificēt nevienā ne otrā virzienā. Un citiem produktiem attiecīgi savukārt būs uh, tikai vienkārši administratīva procedūra, bet nebūs tāda uh, patiesa certifikācijas procedūra, jo tas samazinās uh, izmaksas nozarei. Uh, un ar ASV mēs vienojāmies, ka mēs centīsimies samazināt uh, darba dublēšanos, uh, kad mēs certificējam no abām pusēm lielās lidmašīnas, bet uh, tas notiks, protams, vairāk gadu ilgumā. Projas kundze un Manesko kungs minēja drošību Protams, mums ir nepieciešama kapacitāte risināt drošības jautājumus, un citi arī jautāja par to, kāda ir komisijas loma, un kāda ir ASAS loma, un kāda ir dalībvalsts loma. Mēs uzskatām, ka katram ir sava loma, un teksts, ko šeit piedāvājam, precizē šeit vairākus elementus par to, kā EASA var dot ieguldījumu drošības nodrošināšanā. Uh, bet eh, katram ir jāievēro savas pilnvaras un jādarbojas savā jomā, piemēram, attiecībā uz lidmašīnu dizainu, tur um, visas zināšanas ir jāsai, tātad drošības jautājumi, piemēram, kiberdrošības jautājumi, kas ir saistīti ar lidmašīnām, tur EASAI ir jābūt daļai no risinājuma, bet ir arī citas Eh, citi gadījumi, kad, piemēram, pieeja eh, izlūka informācijai ir ļoti svarīga, un tas ir skaidrs, ka mums nav Eiropas izlūkdienesta, un tur mums ir jāsadarbojas, un mēs to ar prieku darām, mēs eh, sadarbojamies ar dalību valstīm, lai pēc iespējas kopīgākus riska novērtējumus veidotu, kas pēc tam tiek pārveidot pasākumos vai, nu, uh, drošības vai drošuma juridiskais pamats tur tiek izmantots šīs slavenās um, pilotu kabīnes durvis, um, tur citreiz tiek izmantots arī nacionālais juridiskais pamats, un runājot par konflikt zonām, ko vairāk no jums pieminēja, tur mēs tieši tā arī cenšamies strādāt, mēs cenšamies uh, sadarboties kopā ar visiem tiem, kas kaut ko var dot, ieguldīt šajā uh, risinājumā. Mēs uh, sadarbojamies ar dalību valstīm, veidojot uh, Uh, novērtējumu un tad cenšamies uh, komunicēt šo riska informāciju visiem uh, aviācijā iesaistītajiem. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka kritiskā drošības informācija būtu jāpadara pieejama, tā nedrīkst būt pieejama tikai dažām avio sabiedrībām, jo pilsoņi Eiropā taču lido ar dažādām avio sabiedrībām, ne tikai Eiropas sabiedrībām. Un tālāk eh, Projas kundze minēja vairākus punktus, un arī citi to pieminēja, EASA budžets. Tam ir jābūt pietiekamam, EASA ir jābūt pietiekamiem finanšu resursiem, pietiekamai elastībai, un tāda ir prasība arī no nozars, kas vienmēr tiek atkārtota, un mēs um, to iekļāvām priekšlikumā, tas jums būs jāvērtē, bet mēs esam gatavi diskutēt par to. Uh, Mēs esam pievienojuši dažādus elements, piemēram, tos indikātors, ko es minēju, piemēram, darbas lodzes indikātors, kas jums un padomēji palīdzēs uh, budžeta procedūrā noteikt, kāds tad ir nepieciešamais personāla apjoms aģentūrai, lai tā varētu uh, izpildīt vajadzīgās prasības un uh, nebūtu kavēšanās uh, lai Eiropas aviācijas tirgus nezaudētu konkurētspēju. Tika minēts arī, ka svarīgi ir EASAI spēlēt aktīvu starptautisko lomu, tur arī ir vajadzīgi pienācīgi resursi un juridiskais pamats. Mēs uzskatām, ka šajā priekšlikumā abi šīs lietas tiek atrisinātas, lai EASA var palīdzēt mums tiešām eksportēt uh, Eiropas standarts un palīdzēt trešajām valstīm uzlabot uh, drošumu. Uh, un nekas nestāv ceļā EASAS darbībai eh, citās valstīs. Tā jau notiek, piemēram, EASAS šobrīd eh, diezgan lielā mērā palīdz mums ar tehnisko darbu kopā ar Ķīnu, strādājot, lai liktu pamatus eh, divpusējiem aviācijas drošības nolīgumam ar Ķīnu, kur esam jau saņēmuši padomas mandātu. To saņēmām pirms nedēļas šīs EASAS starptautiskās aktivitātes tātad jau notiek, un tas tiešām ir ļoti nepieciešams, un tas arī tālāk jāatbalsta. Starptautiskos fórumos, piemēram, IKO, eh, EASA arī ir pārstāvēta. Tā ir daļa Eiropas Savienības delegācijas, kas ir novērotāji lielākajā daļā eh, IKO struktūru. Un eh, EASA arī ļoti aktīvi strādā tehniskajās grupās, piemēram, uh, Uh, IKO uh, konkrētu paneli vada, kur ir runa par lidmašīnām. Vandālēna kungs pieminēja EASAS uh, lomu salīdzinājumā ar nacionālajām iestādēm un kurš tad uh, veids inspekcijas un kuram ir vajadzīgās zināšanas, lai to darītu. Tas ir atkarīgs no atšķirīgajām uh, lomām, kāda ir EASAI un nacionālajiem iestādēm. Bieži vien EASA ir atbildīga par lidmašīnu certifikāciju un zināšanas eh, šajā jomā tiešām ir EASAI, bet citās jomās savukārt tā nav. Piemēram, darbības drošības noteikumu ziņā nacionālās iestādes ir atbildīgas, un tās ir uh, saglabājušas vajadzīgos inspektors ar vajadzīgo kvalifikāciju, uh, savās rindās, un viņi var arī prasīt samaksu par šo darbu. Un runājot par tādu vienotāku sistēmu, tur ir vajadzīgs tādas pamatprasības inspektoriem un lielāks iespējas sadarbīties, lai dalībvalsts varētu apmainīties tādiem, ar tādiem ļoti smalkas specializācijas inspektoriem. Par uh, bezpilotu lidmašīnu vadītāju apmācību. Priekšlikums, ko mēs izsakām, neiedziļinās tik detalizēt šajā jautājumā, un tam būtu jābūt atkarīgam no operācijas riskantuma, un delģētie akti, kas tiks pieņemti vēlāk, tur būs jāizlēmj, kādos gadījumos tad apmācība ir nepieciešama un kad tā nav nepieciešama. Vai mēs varam turēties līdzi izmaiņām un uh, inovācijām? Kilonens kundze to jautāja. Manuprāt, mēs šīs iespējas esam uzlabojuši. Šī regula ir tāda atvērtāka un netik preskriptīva. Šeit ir lielāka elastība, un es ceru, ka tas nākotnē 15, 10 turmākajos gados ļaus mums uh, uh, panākt pietiekamu juridisko pamatu šādām darbībām. Delī kundze. Uh, runāja par emisijām, tas um, nav skatīts tikai šajā regulā, tas daļai ir šeit skatīts, un šeit mēs runājam par pasākumu kopumu, tātad virknē pasākumu ir jāpalīdz mums ierobežot emisijas. Viena lieta ir tehnoloģijas, piemēram, CO2 standārts, kas ir eh, nesen izstrādāts IKO kontekstā, un tur arī ir jāpiemina ASA, jo tā palīdzēs mums ieviest šos tehniskos risinājumus, bet ir arī citas lietas, kā piemēram operacionālie eh, pasākumi navigācijā un arī alternatīvās degvielas, un, protams, tirgus balstīti mehānismi, lai uh, uh, risināt problēmas. Un, kā jūs zināt, mēs ļoti aktīvi strādājam, lai panāktu IKO septembra asamblējā globālu vienošanos, vienošanos par vienotu tirgu balstītu mehānismu. Interešu konflikts, tas ir atrunāts pirmkārt jau uh, darba noteikumos, un ESAI ir īpaši noteikumi par interešu konfliktu, par pilotu veselību Un par šo Germanwings avāriju EAS e ir izstrādājusi virkni ieteikumu, atsaucoties uz šo negadījumu, un tie tiek gatavoti ieviešanai, un mēs esam gatavi kopā ar EAS e pēc iespējas aktīvāk strādāt pie šīs ieviešanas. Un šajā priekšlikumā mēs esam būtiski palielinājuši iespējas datu apmaiņai, uh, Eh, tā skaitā medicīnisko datu apmaiņa, tas ir ļoti sarežģīti jautājums, bet mūsuprāt mēs šeit esam izveidojuši labu juridisko pamatu, lai to darītu. Ajala Sanders kundze, ja nemaldos, minēja galveno mītni. Jā, protams, ķelnē eh, atrod šī aģentūra, un tas ir arī minēts regulā. Un eh, ir ļoti labi vienošanās ar Vāciju un EASU par šo uh, mītni. Cilvēku faktors ir ļoti svarīgs un uh, tas ir paredzēts uh, attiecībā uz uh, pilotu apmācību, uz medicīnas certifikātiem, bet man jāuzsver, ka citas jomas, kā piemēram uh, lidošanas laika ierobežojumi un uh, līgumiski jautājumi, kā uzzinājumi no Germanwings ziņojuma, uh, nebija nemaz saistīta ar šo uh, avāriju. Vandana Kampa kungs pieminēja budžetu, par to jau runāju. Cenšos neizteikties pārāk ilgi. Priekšsādātāja kungs, drošība un bezpilots lidmašīnas, par to runājām. Vai EASAI vajadzētu būt spēcīgākam mandātam? Manuprāt, uh, mēs esam uh, Uh, izveidojuši pēc iespējas spēcīgāku mandātu, savstarpēja atzīšana, jā, ir jābūt arī savstarpēja uzraudzībai, un viena no inovācijām, ko mēs iekļaujam šajā priekšlikumā, ir tieši tas, ka EASA Um, bez tiem uzdevumiem, kas tā jau ir, var saņemt papildus uzdevumus no dalībvalstīm, ja tās to vēlas. Piemēram, ja kāda dalībvalsts saka, mēs vairs negribam uh, pārbaudīt šo vai to aktivitāti, tad to var uh, uzticēt uh, EASai. Un šobrīd tas nav iespējams. Fosters kundze. Viņa atsācās uz savu ziņojumu par uh, bezpilota lidmašīnām, par ko esam ļoti pateicīgi, un es ceru, ka viņi piekritīs, ka mūsu priekšlikums lielā mērā atbilst viņas ziņojuma secinājumiem. Un visbeidzot, Ertoga kungs minēja uh, ambīcijas, vai mums nevajadzētu būt ambiciozākiem, piemēram, runājot par uh, atšķirībām nodokļu jomā un uh, citiem jautājumiem. Tie ir aviācijas strateģijas jautājumi. Uh, bet um, nav šīs regulas aptvērumā. Runājot par Eiropas standartu eksportēšanu drošības jomā un viss, kas ir iekļauts šajā regulā, um, mēs vēlamies ļoti aktīvi darboties IKO un strādāt arī divpusēju noliegumu ietveros, uh, tā saukto divpusēju aviācijas drošības noliegumu ietveros, kas mums ir ar ASV, ar Kanādu un esam saņēmuši arī mandātus mm, vēst sarunas ar Ķīnu un Japānu par šādiem noliegumiem. Tas arī bija viss priekšsēdētāji. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, vai mēs varētu lūgt konkrētu atbildi? Es nesaņēmu atbildi par to, par uh, sniegumu un riska jautājumiem un, un darbiniekiem, kā tas iekļaujas uh, ietekmes novērtējumā un kāds ir attaisnojums, kāpēc Eh, jūs vairs neparedzat tādus preskriptīvus standartus? Lūdzu īsu atbildi. Well, I mean, I think it's Manuprāt, eh, kaut gan es daudz reklamēju šos eh, noteikumus, kas balstās uz sniegumu, nebūs vairs tādas restriktīva noteikuma un ir jomas, kur, eh, piemēram, par da, lidošanas laika ierobežojumu noteikumi ir ļoti precīzi un restriktīvi un tur ir iemesli tos tādus paturēt, bet ko esam iesnieguši šajā priekšlikumā, mēs piedāvājam paredzēt uh, lielāku balstīšanos uz uh, paveikto. Šeit tas ir labākais veids, bet nevienmēr tas ir labākais veids. Paldies, līdz ar to esam noslēguši šo um, darba kārtības punktu un tagad pārējām uz nolīgumu ar Izrēlu, uh, ņemot vērā Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un vispirms uh, vārds Asis kungam referentam, lai viņš var īsti prezentēt savu uh, ziņojumu. Lūdzu jums vārds. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de dois eh, relatórios. Paldies, priekšsādātājs. Šeit ir runa par diviem ziņojumiem, kas ir saistām ar Horvātijas integrāciju Eiropas Savienībā un par ieteikumu projektiem par Eiropas Savienību dalību valstīm no vienas puses protokolu, kas groza esošo um, es, uh, esošo vienošanos starp eh, Grūziju un Eiropas Savienību pēc Horvātijas pievienošanos, un otrajā gadījumā tas ir līdzīgs ziņojums tikai šeit. Tas ir saistāms ar protokolu, kas eh, groza eh, pro, vienošanos starp Eiropas Savienību un Izraēlu. Tā kā ar eh, šis vienīgais grozījums ir abos noteikumos Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai nolīguma ar abām valstīm Gruziju Izraeli jau ir noslēgti iepriekš. Paldies. Nākošais runātājs Sanders Dēlī. Paldies. Abi šie dosie ir tehniski kad mums ir jārunā par vienošanos grozījumiem ar Izraēlu un ar Gruziju pēc Horvātijas pievienošanās, tāpēc es negribētu mm, gari pavadīt eh, laiku izklāstā par šiem dosie, tie ir tīri tehniski, un es domāju, ka mums ir jāsniedz pozitīva atbilde. Paldies. Paldies, Džekija Foster, lūdzu. Yeah, thank you, Chairman, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Es tam nevajadzētu būt sarežģītam jautājumam. Mums ir uh, arī vēl citi līdzīga veidā nolīgumi mums ir jāvirza uz priekšu, un mēs no ECR puses atbalstām to virzību. Paldies! Nākošais uh, runātājs Radošs, paldies priekšsēdētājs. Aldi vārdā atbalstu e, šos abus nolīgumus. E, Horvātija ir parakstījusi ar e, vienošanos gaisa attīstībā ar Izraelu 98. gadā. Tas dosies, doties pie labāko e, iespēju ekonomiskai sadarbībai ar Izraeli, tīpaši turisma jomā. Paldies! Paldies! 21. mārts uh, ir 12. grozījuma iesniegšanas termiņš. Lūdzu ievērot šo termiņu. Un tad tagad varam pāriet pie nākamā protokolā ar Grūziju. Kopējais aviācijas tāds nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Grūziju no otras puses. Vārds jums vēlreiz, referentkungs. Paldies, priekšsādātājs jau sākumā atsaucos uz šo uh, tekstu, jo šeit ir runa praktiski par to pušu. Eh, mēs runājam par vienošanos starp Eiropas Savienību tās dalību valstīm un Grūziju, kur ir jāiekļauj izmaiņas pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Paldies! Andu Delī. Delī, kungs. Vēlreiz tautas partijas vārdā uh, gribu aicināt Horvātiju pēc iespējas ātrāk iekļaut šajā nolīgumā. Paldies. Labi, tagad Džekija Fostera. Jā, es uh, atkārtoju, gribu atkārtot to, ko teica referents. Paldies. Radus. Thank you, Gracia. Paldies. Uh, Horvātijai nebija uh, sadarbības nolīgums ar uh, Grūziju aviācijas jomā, tā līdz ar to tas ir solis uz priekšu. Paldies! Paldies! Tas bija ātri un nesāpīgi, un līdz ar to esam arī šo ziņojumu izskatījuši, un arī attiecībā uz to 21. marts šogad uh, ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Vienīgā iespēja um, būtu noraidīt uh, Uh, nolīgumu un jebkāda cita grozījuma nav pieņemama. Tas vienkārši tā skaidrībai. Līdz ar to noslēdzam atvērto sēdes daļu un tagad būs slēgtā sēde un būs ziņojums par trilogiem. Aicinu tos, kuri nedrīkst šeit atrasties, atstāt zāli. Pārējie, uh, tātad visi deputāti var palikt.